juridisko lietu komitejai. Un tagad mēs pārējām pie nākošā darba kārtības jautājuma. Tas ir padoms un komisijas paziņojums par 2012. gada progresa ziņojumu par Albāniju. Es gribētu tagad dot vārdu padomas vārdā ministram, ministrē Kuzaku kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Paldies par šo iespēju piedalīties šī vakar debatēs. Albānija ir ļoti svarīga valsts. Reģionā mēs plaši sadarbojamies ar Albāniju dažādās jomās un veicam intensīvu politisko dialogu. Mūsu saiknes kļūst ar vien svarīgākas, tās atspoguļo Albānijas pieaugušo lomu reģionā esam pilnībā iesaistīti dažādās reģionālās iniciatīvās, kā piemēram reģionālās sadarbības padome un uh, dienvidu austrumu Eiropas sadarbības process. Bez tam Albānija bija arī Eiropas padomas uh, ministru padomas prezidējošā valsts 2012. gadā. Es gribētu pateikties parlamentam par ļoti auglīgo devumu šajās debatēs. Īpaši gribu izteikt pateicību referentam Huntis kungam par eh, ļoti vērtīgo darbu. Domāju, ka eh, ļoti lielā mērā padoma un parlaments ir vienisprātis. Šajos secinājumos, kas tika pieņemts tikai pagājušā vakar, padome pozitīvi novērtēja Albānijas progresu, panākot 12 prioritātes, kas bija uh, iekļautas 2010. gada komisijas atzinumā. Dialogs starp valdību un opozīciju ir uh, būtiski uzlabojies, tādējādi bruģējot ceļu nepieciešamiem progresam, lai varētu izpildīt uh, politiskos kritērijus, uh, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsti. Kritērija ir izpildījusi uh, četrus no galvenajiem kritērijiem un jau ir ceļā, lai izpildītu vēl divus kritērijus. Tas ir īpaši attiecas uz parlamentu funkcionēšanu, vēlēšanu reformu un valsts pārvaldes reformu. Tātad uh, šajās jomās ir sasniegumi. Progress ir uh, novērtēts un konstatēts arī citās jomās, uh, kuras arī ir prioritātes, piemēram, imunitātes atcelšana, augsta līmeņa valsts amatpersonām un tiesnešiem, un tāpat arī nodrošināt kriminālā veidā iegūto līdzekļu konfiscēšanu. Padoma ņēmus vēro komisijas ieteikumu piešķirt kandidātu valsts uh, statusu ar nosacījumu, ka tiek paveikti galvenie uzdevumi tiesu sistēmas un valsts uh, administrācijas reformu jomās un tiek pārskatīti parlamentārie noteikumi un procedūras. Un tādējādi komisija ir saņēmusi uzdevumu ziņot tad, kad būs panākts šis nepieciešamais progress, ņemot vērā arī visu pārējo rīcību, kas Albānijai jāveic, lai cīnītos pret uh, organizēto noziedzību, un tad tiks pieņems lēmums. Ir vēl citas jomas, kur nepieciešams uh, tālāks darbs Albānijā, un tas ir, piemēram, tiesiskums, uh, tiesu sistēmas neatkarīgums stiprināšana, efektivitāte un uzticamība un uh, minoritāšu aizsardzība. Šie visi jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi Albānijai ceļā uz Eiropas Savienību. Priekšsādātājs kundze, cienījami deputāti. Noslēgumā gribētu atsaukties uz nākošā gada parlamenta vēlēšanām. Mēs visi zinām, ka vēlēšanas Albānijā bieži vien ir bijušas uh, strīdīgas. Veiksmīga vēlēšana noris nākamā gada jūnijā būs izšķiroši svarīga, lai nodemonstrētu visu Albānijas politisko uh, partiju apņēmību ievērot vēlēšanu likumu. Tas būs izšķiroši svarīgs eh, tests valsts demokrātiskās sistēmas un institūciju funkcionēšanai. Ilgspējīgs politiskais dialogs un turpmāk centieni visās jomās, kas ir nozīmēts kā galvenās prioritātes, tas viss būs ārkārtīgi svarīgs, lai varētu izvērtēt reformu procesu un lai Albānija varētu tālāk virzīties uz Eiropas Savienību. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Grazie, ministro! Paldies ministrs kundzei, un tagad dod vārdu Fīglas kungam. Komisijas vārdā lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze, godātie deputāti, godātā cienītā ministrs kundze. Es vēlētos pateikties parlamentam īpaši Čuntis kungam par parlamentu izrādīto atbalstu Albānijai. Mēs runājam par Albānijas Eiropas dimensiju un par to, kādi Albānijā ir Eiropas integrācijas procesi, kā arī par to, cik ārkārtīgi šie procesi palīdz reformām un sadarboties pāri partiju robežām un pāri nozaru robežām šajā valstī. Šajā ziņojumā ir vesela virkne ieteikumu un rekomendāciju, kuras ir izstrādājusi komisija, un mēs mēģinām panākt pareizo līdzsvaru starp Albānijas panākto un starp to, ka svarīgi ir turpināt reformu procesu pilnīgi visās tautsēmniecības jomās. 12 būtiskākās jomas komisija jau uzsvēra savā desmitajā gadā sagatavotajos secinājumus, kad Albānija iesniedza vēlmi iestāties ES. Bet tagad pieskarsimies pie 12. gada komisijas progresa ziņojumam par Albāniju. Šeit skaidri parādās Albānijas sasniegtais, salīdzinot eh, no 11. gada novembrī panāktā politiskās vienošanās starp opozīcijas spēkiem un valdību. Balstoties uz šī līguma, šobrīd notiek pārpartiju sadarbība, un tas ir padarījis iespējumu veikt ļoti būtiskas reformas vissvarīgākajās nozarēs. Ņemot vērā šo progresu, komisija vēlas piešķirt Albānijai kandidātu valsts statusu. Ja tiks izpildīti būtiski tiesību sargājošo iestāžu publiskās pārvaldības un parlamenta procedūras noteikumi. Komisija vienmēr ir bijusi skaidra savos teicienos, kas Albānijai ir nepieciešams, lai turpinātu integrāciju Eiropas virzienā. Diemžēl Albānijas politiskie līderi nevienmēr ir spējuši konsekventi iet par Eiropas integrācijas ceļu, un nevienmēr Eiropas integrācija ir bijusi politisko prioritāšu priekšgalā. Nevienmēr politiskiem spēkiem ir izdevies panākt nepieciešamos kompromisus, lai pāri partiju robežām īstenotu fundamentālas reformas. Prasības joprojām ir, tāpēc eh, mums ir jāturpina pamudināt mūsu albāņu draugi gan valdībā, gan arī opozīcijā turpināt Eiropas Savienības integrācijas procesu. Runājot ne tikai par īstermiņa panāktiem un par īstermiņa mērķiem, Albānija ir panākusi daudz tieši tiesību sargājošo orgānu reformās, Un eh, rezolūcijā ir atrunāts eh, paplašināšanās process Eiropas Savienībai un arī to, kas Albānijā ir panākts reformu ziņā. Albānijai būs nepieciešams eh, turpināt aizsākto. Albānijai būs nepieciešams turpināt konstruktīvu politisko dialogu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja Albānija vēlas turpināt aizsākto reformu ceļu. Albānijai būs nepieciešams demonstrēt konkrētus panāktos rezultātus korupcijas apkarošanā, apkarojot organizēto noziedzību un naudas atmazgāšanu. 2013. gada jūnijā paredzētās parlamenta vēlēšanas būs būtisks ķieģelītis Albānijas centienos iestāties Eiropas Savienībā. Mēs saprotam, ka Albānija vēlas sniegt savu ieguldījumu arī reģionālajā stabilitātē, un mēs saprotam, ka tas ir viens no Eiropas integrācijas priekšnoteikumiem. Mums ir skaidri jāpasaka mūsu albāņu draugiem, ka ir jāturpina kon konstruktīva reģionālā politika, uzsvarot Albānijas politiskajiem vadītājiem to, cik svarīgi ir veicināt sadarbību un labas kaimiņattiecības. Noslēgumā, godātie deputāti, vēlētos pateikties par jūsu izrādīto atbalstu Eiropas Savienības paplašināšanās procesam kā tādam un Albānijas centieniem īpaši. Paldies! Grāci! Paldies! Un tagad lūdzu politisko grupu vārdā Un pirmais ir S&D grupas vārda. Nē, nē, nē, atvainojiet. GUE grupas vārdā. Un Kuntisa kungs, divas minūtes jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi, lai gan ziņojums par Albāniju ja tiek diskutēts parlamentā paralēli padomē, un tur notiek arī lēmuma pieņemšana, ko pieminēja arī ministrs. Manuprāt, ziņojumam ir arī sava svarīga loma. Afet komitejā par ziņojumu tika balsots un atbalstīja visas politiskās grupas. Vēlos pateikties kolēģiem, ir ja tīpaši ēnu referentiem par to, ko viņi ir paveikuši. Cienījamie kolēģi, ziņojums par Albāniju uzsver to faktu un dara to atkārtoti, ka ņemot vērā Albānijas iedzīvotāju vēlmes, mums ir nepieciešams uzņemt Albāniju un darīt visu, lai sniegtu viņiem pietiekamus stimulus, lai stiprinātu demokrātiskās institūcijas, cīnītos par cilvēktiesībām, tiesiskumu un uh, uh, citām svarīgām vērtībām. Šeit ir jāsaprot Albānijas sabiedrības vajadzības un intereses. Tas ir svarīgi Albānijas iedzīvotājiem, un ziņojumā runāts par ļoti konkrētām problēmām. Te pašā laikā vēlos pieminēt arī Albānijas premjerministra teikto. Viņš šos vārdus pauda pēc tam, kad AFET komitejā tika balsots par rezolūciju. Diemžēl uh, viņa teiktais ir pretrunā ar to, kas šobrīd ir pausts, un īstenībā tie ietekmē diezgan pat negatīvi klimatu un, un situāciju šajā teritorijā. Es teiktu, ka mēs nevaram piekrist šādiem paziņojumiem, tīpaši ņemot vērā, ka mēs šeit runājam par tik kritisku reģionu kā Balkāni. Eiropas institūcijām ir jābūt ļoti stingrai nostājai tā lai šādi nacionalistiski paziņojumi nekādā gadījumā netiktu atbalstīti, jo gal galā mūsu mērķis ir veicināt kaimiņu attiecības starp Albāniju un kaimiņu valstīm, tā lai būtu ne tikai demokrātijas process, bet arī lielāka stabilitāte šajā reģionā. Lielas paldies! Un tagad lūdzu, Kukāna kungs, jums ir divas minūtes CPP e grupas vārdā. Uh, Paldies! Es eh, gandrīz raugos šo ziņojumu, vēlos arī apsveikt mūsu referentu, vēlos arī apsveikt Albāņus ar to, ko viņi ir panākuši, un vēlamies, protams, viņus aicināt eh, turpināt darbu tikpat veiksmīgi. Komisija ir raidījusi skaidru pozitīvu signālu savā progresa ziņojumā, iesakot piešķirt Albānijai kandidātu valsts statusu, jā, tiks uh, uh, panākti trīs pēdējie atlikušie nosacījumi. Mēs uzskatām, ka tas būs vislielākais stimuls, lai Albānija varētu progresēt Eiropas integrācijas procesā. Un, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi šajā procesā vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas ir tādēļ, ka Eiropas darba kārtība nedrīkst sadalīt politiķus Albānijā un nevar to izmantot kā uh, tādu šantāžas mehānismu. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas integrācija kļūtu par patiesu integrācijas faktoru. Ziņojumā ir teikts, ka uh, progress ir panākts, bet te pašā laikā ir runāts arī par politikas sadarbību. Un Eiropas Savienības darba kārtība nedrīkst būt selektīva. Tā ir jāie, jāintegrē sistēmā. Attiecībā uz šiem jautājumiem vēl pastāv zināmas bažas. Otrkārt, Eiropas Savienība ir ļoti skaidri paudusi to, ko tā sagaida no Albānijas. Mēs atkārtojam šīs galvenās prioritātes, kas ir jāizpilda pirms nākamajiem posmiem procesā. Šī procesa ticamība ir jābalsta uz godīgu, stingru nosacījumu izpildi. Mums ir jāsagaida, ka solījumi tiks pildīti. Noslēgumā Albānijai nākotnē pastāv labas izredzes turpināt progresu Eiropas virzienā. Galu galā ziņojums eh, dod cerības. Taču šajā sakarībā vēl ir jāizdara lielas pārbaudas. Vēlēšanas noteikti būs viens no šādiem pārbaudījumiem, kas parādīs, vai mehānismi dziļi balstās demokrātiskās vērtībās. Paldies! Grazie per il gruppo. Paldies! Sociāldemokrāta grupas vārdā Ručika kungs divas minūtes. Priekšsēdētājs kundze, ministra kungs, komisāra kungs. Mānā sociāldemokrāta grupa pilnībā atbalsta Albānijas turpmāko iestāšanos Eiropas Savienībā. Šodien mēs spriežam par progresa ziņojumu. Albānija pēdējo 12 mēnešu laikā ir sasniegusi ļoti lielu progresu. Šis progress valstās uz sadarbību starp uh, lielākajiem politiskajiem spēkiem šajā valstī. Bez uh, sadarbības starp valdību un opozīciju progress nebūtu ticis sasniegts. Tieši tāpēc es vēlētos uh, vērsties pie mūsu albāņu draugiem gan valdībā, gan arī opozīcijā, turpināt tieši šādā pašā garā. Bez sadarbības progress šajās jomās, ko pieminēja gan eh, ministri, gan eh, komisārs, noteikti netiktu sasniegti. Nākamgad vissvarīgākais būs vēlēšanas. Ne tik daudz iznākums, bet gan vēlēšana process pirms vēlēšanām un arī pašu vēlēšanu laikā. Pēdējās vēlēšanās gan valsts, gan arī reģionālajās tika konstatētas daudzas problēmas. Šoreiz, 2013. gada jūnijā, ir svarīgi nodrošināt eh, progresu vēlēšanu procesā. Noslēgumā es vēlētos pieminēt vēl kādu jautājumu - reģionālā sadarbība. Līdz šim Albānija ir spēlējusi ļoti pozitīvu un konstruktīvu lomu mm, šajā reģionā, gan attiecībā uz Kosovu, gan arī uz bijušo Dienaslavijas republiku Maķedoniju. Kontis kungs nesen pieminēja, ka Tirānā ir dzirdami signāli, kas norāda uz nacionalistisku pieju. Neuzskatām, ka tas ir pareizais ceļš nec Albānijai, nec šim reģionam. Atkal mēs vēlētos aicināt eh, spēkus gan valdībā, gan arī opozīcijā atturēties no šādas retorikas. Albānija ir izšķiroša valsts. Tā ir būtiska Eiropas Savienībai. Kā jau es minēju, līdz šim šī valsts ir spēlējusi ļoti konstruktīvu lomu, un mēs patiešām ceram, ka valsts turpinās iet pa šo ceļu. Proti šis ceļš, kas galā novedīs pie iestājas Eiropas Savienībā. Paldies! Vārds eh, Kornelisena kungam uz pusotra minūti zaļo grupas vārdā. Kornelisens kundzes atvainojas. Lielas paldies priekšsēdētāji! Attiecībā uz Albāniju mūs visvairāk uztrauc politiskais klimats. Īstenībā trūkst pat vēlmes sadarboties starp galvenajām partijām. Šķiet, ka pēdējā gada laikā situācija ir uzlabojusies un parlaments ir spējīgs darboties. Taču tagad nāsmu vairs tik pārliecināta. Novembrī trīs tiesību aktī netika pieņemti parlamentā, tāpēc, ka notika cīniņš par varu. Kāpēc? Premjers Berisha ir paziņojis, ka visi etniskie albāņi varētu saņemt Albānijas pases, ļoti labi apzinoties to, ka, ko tas nozīmētu šim reģionam. Viņš ir politiķis jau ilgu laiku, kāpēc viņš nevēlas to saprast? Mūsu delegācijas sanāksme bija plānota nākamnedēļ, taču tā tika atcelta pēdējā brīdī. Es jau biju sapakojusi ceļas somas, Es eh, cerēju, ka mums būs konstruktīvs un cerīgs dialogs ar valdību un opozīciju, bet viņi acīm redzot nevēlējās piedalīties šādā dialogā, uzdod jautājumu, kāpēc. Tas notika pirms ļoti svarīgas padomas sanāksmes. Šķiet, ka tiek izdarīti centieni uh, izjaukt jebkādas cerības Albānijā iegūt kandidātu valsts statusu. Kāpēc tā notiek? Man šķiet, ka tagad eh, gatavošanās nākamā gada vēlēšanām jau ir ļoti nopietni sākusies. Es uzskatu, ka šeit vajadzētu padomāt arī par Eiropas Savienības darba kārtību. Es labprāt piešķirtu Albānijas tautai kandidātas statusu, bet šķiet, ka viņu izvēlētie politiķi atkal ir iegrimuši politiskās cīņās par varu. Un, diemžēl, nevarēs viņiem šo kandidātu valsts statusu piešķirt, pirms viņi sapratīs savas prioritātes. Lūdzu, Berīšas kungs, Rāmas kungs, savas tautas labā, lūdzu. Paldies, tagad vārds citiem runātājiem. Sāksim ar Janāku kundzi, minūte 30. Lielas paldies! Mēs vēlētos uh, atbalstīt eh, visus Albānijas centienus kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti. Es vēlētos sveikt eh, mūsu referentu Kuntis kungu par viņa ļoti mētiecīgo ziņojumu. Ir skaidrs, ka padome visticamāk eh, pieņems lēmumu, ka Albānija nevar piešķirt kandidātu valsts statusu, jo tā nav izpildījusi 12 kritērijus, ko padome noteica šai valstī lai tā varētu cerēt uz nākotni Eiropā. Taču mums vajadzētu cerēt uz stabilāku, stimulējošāku nākotni Albānijā, uz labāku saskaņas starp politiskiem spēkiem. Tāpat arī ir jādomā par to, kā atbildēt uz daudziem degošiem jautājumiem - naudas atmazgāšana, organizētā noziedzība, korupcija. Arī cilvēktiesības ir viens no neatrisinātiem jautājumiem tāpat arī īpašumtiesību jautājumi vēl ar vien ir tādas startautiski atzītas minoritātes, kā grieķi, piemēram. Noslēgumā, tad, kad Berīšas kungs svinēja Horvātijas, Horvātijā simto gada dienu Albānijai, viņš pieminēja vairākas valstis, kurās var uh, atrasties, eh, kurās pašlaik dzīvo albāņu minoritātes. Šķiet, ka tagad viņš eh, runā pretī pats saviem apgāvojumiem. Vajadzētu atcerēties, ka mūsu valstī ir albāņi, bet tie ir tikai ekonomiski bēgļi, ekonomiski migranti, kas strādā pie mums un sūta uh, naudu mājup. Nekādā veidā šos cilvēkus nevar uzskatīt par minoritāti. Uh, Mums ir viņiem jāskaidro, ka ar neiecietību nevar pietuvināties Eiropai. Tas bija acīm redzams nacionālistisks mēģinājums. Viņš visticamāk saņems negatīvu atbildi, un tieši tāpēc mums vajadzētu viņam pretī teikt, ka Albānija nezaudēs šajā spēlē ārēju spiediena dēļ, bet gan tāpēc, ka tajā ir iekšēja spriedze. Paldies, Vats Kirilo kungam, minūte. Priekšādātājs kundzei komisāra kungs, vispirms es vēlētos uh, apsveikt referentu par sagatavoto ziņojumu. Tajā ļoti labi atainoti Albānijas izaicinājumi un problēmas, tāpat arī ir labi atainots Albānijas progress. Uzskatu, ka Albānijai ir uh, vajadzīgais potenciāls, lai uh, pārvarētu šķēršļus ceļā uz uh, Eiropu. Uh, Taču es vēlētos vēlreiz balst savas bāžas par nacionālistisko retoriku, kas ir pēdējā laikā dzirdēta. Jo īpaši es vēlētos pieminēt eh, šo retoriku, kas izskanēja uh, Albānijas simts gadu svinībās. Tika runēt, runāts par valstīm starp Skopju un pat Goricu, uh, tika minēts, ka tās varētu piederēt Albānijai, un tika pieminēta arī etniskā spriedze. Skopie to varēja vērot. Vajadzētu nosūtīt eh, skaidru ziņu Albānijai, sakot, ka šāda nacionalistiska retorika ir neakceptējama. Liels paldies! Tagad vārds posāt kungam uz pusotru minūti. Priekšādētājs kundze. Albāņi iespējams ir viena no senākajām tautām Eiropā. 1888. gadā Berlīnes eh, kongresā eh, daudz kas tika pārvarēts. Tā bija vienīgā Balkānu tauta, kurai īstenībā netika piešķirtas nekādas tiesības un valsts status. Mm, valstu robežas tika noteiktas patvaļīgi, eh, balstoties uz lielu valstu vēlmēm. Eh, tāpat arī eh, Kosovā eh, notika slaktiņi. Tas bija absolūti neticams genocīds, ko veica Serbi un kas tagad, ir, kas tagad tiek pētīts ar dažādu fondu palīdzību. Simts gadu gada dienā ir normāli pieminēt eh, vēsturiskus faktus, kaut arī varbūt nevienmēr ir gudri to darīt. Mums, mūsu albāņu draugiem, ir jāsaka, ka mūsdienu Eiropā robežas nevar mainīt, tās nav maināmas. Mēs vēlamies, lai robežas ir garantētas un lai arī tās tiek um, noņemtas, lai tās tiek likvidētas. Protams, metāties ar šādiem vārdiem nav pareizi, bet eh, ja mēs eh, kosoviešiem neļausim Uh, nodrošināt vīzu brīvību Eiropā, ja Albāņiem un Serbiem netiks piešķirtas elementāras minoritāšu tiesības, tad mums arī nevajag brīnīties, ka uh, notikumi attīstās negatīvi. Katra tauta var tikt apspiesta tikai līdz zināmam uh, punktam. Uh, Protams, mēs varam kritizēt Albāņus. Serbija var pieturēties pie savas konstitūcijas, tā var um, minēt, ka uh, tā vēlas iegūt teritoriju Kosovā, bet tajā pašā laikā tā ir kandidātes status. Mums ir jānodrošina Eiropas perspektīvas Albānijai, nedrīkst mainīt robežas un ir jānodrošina minoritāšu tiesības balstoties uz vienādiem standartiem visiem. Atsie. Liels paldies! Tagad vārdu dodu Tusas eh, kungam, kurš pieteicās pie brīvā mikrofona lūdzu. Το Συμβούλιο και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αξιολογούν την Paldies, priekšsēdētāji. Paraugieties uz tiem kritērijiem, kas tiek izmantot, lai izvērtētu Albānijas eh, iespējas pievienoties Eiropas Savienībai. Kopenhāgens kritērija, Māstrikts kritērija, bet uh, tas ir kapitālais centien, centiens uh, eksploatēt Albānijas tautu un vienlaikus atbalstītu represīvu režīmu, kurš manipulē ar uh, strādājošo kustību. Un tiek izmantotas visas iespējas, lai apspiestu tautas kā Grieķija, tautu kā Grieķijas komunistiskā partija. Mēs esam par Albānijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Strādājošie tiek eksploatēti Eiropas Savienībā, un mēs nevaram pieļaut šādu varas monopolu. Mums ir jāsadarbojas ar tautām, balstoties uz kopīgām interesēm. Paldies! Paldies, un tagad vārds Fulikungam nē, vēl nē, vienu brīdi. Ir zilās kartes jautājums. Labi? Lūdzu, pasaldkungs. Bin absolūti für den EU-beitritt. Es esmu vienmēr bijis par Albānijas iestāšanos Eiropas Savienībā, un es vēlētos uh, arī Tusas kungam teikt, ka uh, tieši tāpēc Albānijai ir jāiegūst kandidātu valstis status pēc iespējas ātrāk. Es gribētu arī jautāt, vai Albāņiem pašiem nevajadzētu pēc iespējas ātrāk izlemt, uh, vai viņi vēlas iestāties Eiropas Savienībā vai nē, vai arī šis lēmums būs jāpieņem Grieķijas komunistiem. Albānijas tauta. Tautai ir tiesības izvēlēties, bet mums kā politiskām partijām ir at, uz mums klūst atbildība atbalstīt opozīcijas spēkus, tāpēc mēs arī bijām pret Grieķijas eh, pievienošanos Eiropas Savienībā. Mēs uzskatām arī uh, Albānijai nevajadzētu pievienoties Eiropas Savienībai. Paldies, paldies, un tagad vārds komisāram Fīls kungam. Madam President, um, honorable members. Uh... Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, Es priecājos par šo iespēju mainīties ar um, viedokļiem par Albānijas iespējām iestāties Eiropas Savienībā. Es esmu pārliecināts, ka rezolūcija, uz kur jūs atsaucaties, dod uh, pareizo signālu Albānijai. Vienlaikus atzīstot līdz šim paveikto darbu, un tas ir arī uh, iedrošinājums visām politiskajām partijām un visiem spēlētājiem turpināt uh, centienus uh, integrācijas virzienā. Tāpat kā Eiropas parlaments, arī mēs saskatām Albānijas nākotni ciešā saistībā ar Eiropas Savienību. Mēs esam gatavi uh, pieturēties uh, pie uh, savām rekomendācijām un piešķirt uh, kandidātu valsts statusu, bet uh, Albānija ir jāizpild nepieciešamie priekšnoteikumi, ir jāparaugās arī uz to, kas ir paveikts uh, likuma varas jomā. Mēs esam pārliecināti, ka paplašināšanās eh, arī turpmāk būs eh, spēcīga politika, ja uzmanības centrā būs likuma vāra. Liels paldies! Komisāri. Liels paldies komisāra kungam un tagad vārds eh, ministras kundzei. Madam President. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, komisāra kungs. Integrācija Eiropas Savienībā var būt tikai un vienīgi e, ievērojami centienu rezultāts dalībās līmenī, bet arī e, eh, ikviena e, eh, cilvēka kolektīva, kolektīvas apņemšanās līmenī. Albānija ir jānodrošina spēcīgs, stabils politiskais dialogs. Augsts atbalsts no Albānijas pilsoņu puses dalībai Eiropas Savienībā. E, ir uh, pamats, uz kura politiskie vadītāji var uh, veidot kopīgu platformu visas valsts interesēs. Noslēgumā es vēlētos uzsvērt ievērojamo progresu, kuru Albānija ir paveikusi, panākusi pēdējā gada laikā. Tā ir pierādījusi politisko gribu un panākusi konkrētus rezultātus, īstenojot ļoti nepieciešamās reformas. Es esmu pārliecināta, ka šāda augsta līmeņu apņemšanās eh, tiks turpināta arī nākotnē un ka arī turpmāk eh, mēs redzēsim pozitīvu notikumu attīstību 2013. gada laikā. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies, ministrs kundzei! Ja esmu saņēmusi arī rezolūcijas priekšlikumu diskusiju noslēgumā. Diskusijas eh, tiek slēgtas. Eh, rīt notiks pulkstens 12. balsošana. Ora. Pašlaik.